Lūdzu, ieņemiet vietas, dāmas un kungi. Liebe Kolleginnen un Kollegen, Ja kolēģi, kolēģis arī desmit dienas pēc eh, taifūna Hajāna uh,